Kolēģi un kolēģi. Dārgie kolēģi, kolēģis. Uh, ich darf Sie herzlich begrüßen zu. Vēlējos jūs sveikt mūsu sanāksmē. Šodien mēs äh, vēlamies pieņemt äh, Pērvanšas Bereses ziņojumu projektu. Pirms eh, ķerties pie balsošanas vēlējos jums šo to paziņot un pēc tam došu vārdu pervanšai, ja viņi vēlēsies vēl eh, piebilst dažus vārdus. Vēlējos pateikt, ka mēs beidzot esam varējuši vienoties par šo ziņojumu un tagad, eh, nu, sunim esam pārkāpuši, ir jāpārkāp tikai astei, ir jābalso par ziņojumu, un, protams, tas ir eh, izdevies pateicoties mūsu kolēģiem, kas darbojas komitejā, referentiem, koordinatoriem, ēnu referentiem, un, protams, liels paldies jāsaka arī mūsu sekretariātam, jo viņi darīja visu, kas ir viņu spēkos. E, iepazīstoties ar e, pēdējā pusotra gada laikā e, sagatavojotajiem dokumentiem, mēs sapratām, ka mums ir tāds vesels dārgums, tāda dokumentu bagātība, kas ir ļoti vērtīgi, un vēl mēs vēlamies eh, šo apkopoto informāciju, kas ir ļoti vērtīga, apkopot līdz jūlija vidum un to piedāvāt arī elektroniskā formātā. Mēs vēlamies visus brīfing ziņojumus un ziņojumus eh, apkopot vienā sājum, sējumā un tad arī DVD eh, formātā izdot uh, uh, pielikumus, un mēs vēlamies arī sagatavot tādu kā grāmatu, kurā ievietosim mūsu komitejas locekļu fotogrāfijas. Tātad lūdzu pēc uh, sēdes, pēc balsošanas noslēguma palieciet šeit vēl uz kādām desmit minūtēm, lai mēs visi varētu uh, nofotografēties. Tā tad, nu jā, varētu arī fotografēt mūsu apmeklētājus, varbūt šeit ir arī kādi pievilcīgi apmeklētāji ieradušies, bet, diemžēl, viņus nevarēsim ievietot grāmatā, bet visus mūsu komitejas locekļus gan. Uh, pirms balsojuma plenārsēdē priekšsēdētājs lūdzu kolēģis ievērot arī klusumu. Tātad pirms balsošanas plenārsēdē mēs vēlamies savu darba cēlienu noslēgt ar tādu nelielu pieņemšanu Strasbūrā ar uh, uh dzērieniem un nelielām uzkodām. Šķiet, ka tas varētu notikt trešdien uh, jūlija plenāra sesijā Strasbūrā ap pieciem. Uh, Ņemot vērā pašreizējo darba kārtību, otrdien ir paredzēts par ziņojumu runāt, tātad paredzēts debats, un ceturtdien, trešdien mēs balsosim, bet pagaidām vēl precīzāk neko nevarētu pateikt. Tas tāds aptuvenais uzmetums. Un tagad uz īsu mirkli došu vārdu Pervanšai lūdzu. Liels paldies, priekšādātāji! Tieši tāpat kā jūs, arī es gribu teikt paldies visiem kolēģiem, kas devuši savu ieguldījumu šai darbā, kur mēs esam strādājuši nu jau gandrīz 18 mēnešus. Esam izstrādājuši lūk šo otro ziņojumu tekstu. Es domāju, ka esam sajutuši vienotību. Ehm, pirmais ziņojums, kā mēs zinām, nebija varbūt tik veiksmīgs. Un šodien pieņemsim ziņojumu otru variantu. Un jāsaka, ir tāda pārliecība, ka to mums arī izdosies izdarīt. Negribu tagad atgriezties pie visiem šiem būtiskajiem punktiem, bet gan vairāk palīdzēt jums sagatavoties balsošanai. Un tāpēc gribu nākt klajā ar trīs veidu piezīmēm. Pirmām kārtām gribētu lūgt, lai sekretariāts neiz, neizplata tālāk tekstu pamatojot uz šīs dienas balsojumu, jo šis teksts vēl būs tā jāuzpucē, jāsakārto un ar ierēģiem kopā jāizveido tāds, lai līdz nedēļas beigām eh, varam tātad viņu koriģēt, izdarīt tādas nelielas redakcionālas izmaiņas un varbūt eh, formulējumu mazliet uzlabot. Protams, nekādā gadījumā nemainot tekstu. Varbūt vienkārši aizem arī, eh, nu, rindkopas samainot vietām. Nu, tas būs vajadzīgs. Es jau iepriekš atvainojos, ka tātad darba, darbs vēl nav pabeigts, vēl tomēr būs jāpastrādā, un to darīsim kopā ar politisko grupu, grup, politisko grupu pārstāvjiem. Tālāk par 17. un 48. runājot, es domāju, ka par šiem punktiem balsojums vēl nav, balsojuma ieteikumi vēl nav pie, pie, pielāgoti tam, teiks nav īsti tāds, par kādu vēl balsosim. 17. punkts Ja mēs skatāmies uz kompromisu tekstu, kas jums tika arī attiecīgi izdalīts, Nous devons voter. Tātad mums jābalso par 17. punktu. Un teksts jūs, jums ir jums priekšā. Tātad 17. B, A. Un 17. punkts. Nu, lūk, tas nozīmē, ka 17. B vairs nav. Tas ne, vairs vispār nepastāv. Balsošanas sarakstos šī 17. B punkta nav. Tātad 17. B priekšādētāji, tas ir tātad jāatzīmē, ka tāda nav. Tālāk. Par 48. A runājot. ir jāmin uzreiz klāt arī 48. B punkts. Tas ir kā papildinājums. Balsojuma sarakstā 421. grozījums ir likts priekšā četr, kā 48. B punkts. Mūsu tekstā Tas, var sakot, ir 421. grozījums. Balsojuma sarakstā tas vēl nav iekļauts. Un 48a, tai gadījumā tas tika pieņemts, tad 421. grozījums arī tiek uzskatīts par pieņemtu. Visi man piekrīt. Mirklīt, mirklīt priekšādātāji, neesmu vēl pabeigusi. Tālāk, balsojums sarakstā tādā formā, kā tas ir jums priekšā šobrīd. Visbeidzot, pēc vienošanās ar koordinatoriem esam pievienojuši virkni grozījumus, par kuriem varētu balsot kā par atsevišķu, atsevi, ar atsevišķu balsojumu. Un ir virkni grozījumi, kas ir iekļauti jau tekstā, un līdz ar to nevaram balsot viņam atsevišķi, ja nobalso par kompromisu. Es runāju par 128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 grozījumu, tas ir pilnīgi skaidri iekļauts 27b jaunajā versijā. Tas ir Kanfēnkunga grozījums. Te runājam tāpat arī par 313. Margaja un Marfila grozījumu, kas arī skaidri un gaiši iekļauts 27c jaunajā variantā. Tāpat arī runājam par 40, 421. koferātī grozījumu, kas ietverts 48b tekstā. Tāpat arī 14. kanfāna grozījums, kas iekļauts, vismaz tā pirmā daļa ir iekļauta DA jaunajā variantā. Nu, lūk, tādas ir manas būtiski rakstura piezīmes, ko vēlējos izteikt. Un visbeidzot, tāds novērojums, kas ir pēc būtības novērtojums, te runājam par kompromisu, pie kā esam strādājuši attiecībā uz 20 un 21 punktu. Un par šo darbu gribu pateikties automāram Karasam. Viņš patiešām palīdzēja uzlabot šī teksta formulējumu un ļāva mums nonākt pie kopēja formulējuma, kas pieņemams visām pusēm bet tāpat laikā esam šajā procesā pazaudējuši atsauci uz G20. Un es tāpēc gribētu nākt klajā ar priekšlikumu jaunajā 20. punktā lasīt, eh, iekļaut šādu formulējumu. Nolasīšu tikai to daļu, vidēji, vidus daļu par kuru arī gatavojām šo šīs dienas kompromisu. Aicina Bretonvudas iestādes integrēt ANO sistēmā un integrēt tur arī ekonomiskās pārvaldības struktūru, to starp G20. Colleagues, uh, let me just. Uh... Dargie kolēģi, saka priekšsēdētājs. Vēlējos uh, nedaudz apkopot to, ko teica Pērvanša. Jā, protams, šeit ir jāpievieno arī lingvistiskas dabas izmaiņas, lai mūsu teksts būtu arī sastādīts tādā izkoptā valodā. Uh, un lai šeit nebūtu nekādu tādu neprecizitāšu un negludumu, bet mums jāsaprot, ka šīs izmaiņas un grozījumi var būt tikai lingvistiskas dabas. Un, protams, mums ir jāsaprot, ka cilvēki, kam angļu valoda ir dzimtā valoda, Eh, varēs to labāk novērtēt, un mēs nevēlamies nekādā veidā grozīt teksta saturu. Tas bija pirmais, ko vēlējos teikt. Tālāk runāt par 17b, par to. Mēs nebalsosim, jo tas jau ir iekļauts paketē, līdz ar to mums vispār par to nevajadzēja nu, īpaši norūpēties tagad. Question, uh, or oh, there are two questions left. One Vienīgais jautājums, kas ir palicis neatbildēts, tātad šie 30 eh, grozījumi, eh, par kuriem ir jāorganizē dalītais balsojums, eh, balsojuma noslēgumā. Pērvanša teica, ka par vairumu no grozījumiem viņi jau ir parūpējusies, un tātad tie jau ir iekļaut kompromisu grozījumos. Nu, man nav nekādu grūtību par to balsot, nu. Mēs vienkārši iziesim cauri visam balsojumu sarakstam, esam par to vienojušies ar politisko grupu koordinatoriem. Un e, Pērvanžā teica, ka uh, tie tiks izbalsoti, tādēļ uh, neredz šeit vispār nekādu problēmu. Tagad ir vienīgais jautājums, vai mēs pārfrāzēsim tos punktus, kur ir runāts par to, ka G20 varētu tikt. Uh, tapt par tādu pārvaldības, finanšu pārvaldības struktūru Eiropas kopienas ietvaros. Mums ir jāsaprot, ka par to esam jau apspriedušies, neskatāms reizes, par to apspriedas koordinatora, ēna referenti, sekretariāts un tā tālāk. Es zinu, ka diskusijas bija ļoti garas un smagnējas un tādēļ mēs balsosim. Un, dārgie kolēģi, vai varu palūgt, va, Kurš ir par balsojumu? Tātad, lai mēs balsot, iepazīstoties ar visiem šiem grozījumiem un eh, ņemot vērā to, ko teica Pērmanš. Okay, well, that's a clear majority, so I would say... Tātad liels eh, balsu pārsvars. Tātad balsosim ņemot vērā to, kas mums tiek piedāvāts. Priekšādātājs, protams, saprotu. Es saprotu, ka visi nu tagad ir mobilizējušies lūk uz balsojumu pamatojoties uz šo dokumentu, visiem jādodas kaut kur citur. Uh, Bet, manuprāt, mēs taču esam komiteja, kas strādā pie krīzes jautājumiem, un G20 jautā ne, atsauces izslēgšana, manuprāt, ir ļoti, ļoti skumja. Vajadzētu šim jautājumam parādīties, tie ir elementi, par ko sarunas tiešām ir bijušas, jā. Diemžēl diskusijas bija ļoti straujas. Es būtu iesniegus autoram Karasam mutis, mutisku grozījumu, bet vienkārši, jo principā par to taču nav nekādas problēmas. Bet ja mēs šo mutisko grozījumu neiekļaujam, tad tādā gadījumā mēs runājam par tādu pārvaldību uh, ANO ietvaros, kurā nav atļa, atsaucis uz G20. Es domāju, tas būtu ļoti nepatīkami. Otmār, ich, ich frage dich, können... Otmār, Otmār, vai 20. Eh, griezījumā mēs varētu mainīt kaut ko, kas ir saistīts ar G20? Jauna versija, korrigendumu tātad. Par G20, ko tu vari teikt? Along with that. Es tam varētu piekrist. Ok? Ok. Ok. Ok. Good. So, so colleagues, Ole. Nu tad, kolēģi, Ole, lūdzu. Vai atsauce uz G20 ir iekšā tekstā? Nē, šajā tekstā nav. Well, I want to know if it's excluded. Yeah, read it again. Read it again. Lūdzu, nolasiet to vēlreiz. Esiet, lūdzu, kolēģi, klusu un nolasiet vēlreiz šo vietu. Aicina integrēt Bretonvudas iestādes un globālās pārvaldības struktūras, to starp G20, ANO sistēmā. Un tad teksts turpinās. Now, At the end, at the end of your voting... Jūsu balsoš, balsošanas sarakstu pašās beigās ir jaunais kompromiss, jaunais kompromiss attiecībā uz 20. punktu. Un tas tika sastādīts neatsautoties uz kā 20. Tas ir 14. lapuse balsojuma sarakstā. Tas ir 2.20 korrigēni šai labotajā sarakstā. Yeah, okay. Yeah. Yeah. Proposal. I... Ja, Vorsitzender, wir haben. Priekšsēdētāji. Es nevēlējos nevienu vainot un te tagad eh, radīt vēl lielāku jēzgu, saka Karaša kungs, bet mēs vienojāmies par to, ka ir jānosaka konkrēts uh, grozījuma iesniegšanas termiņš un ir jāinformē sekretariāts par to, kādas sarunas ir notikušas starp politiskajām grupām un koordinatoriem. Pēc tam, eh, balstoties uz to, sekretariāts sagatavoja balsojumu sarakstu. Un tagad mēs varam vēl iesniegt kaut kādus grozījumus pirms plenārsēdes. 20. punkts attiecās uz um, uh, tādu uh, lingvistisku uh, Eh, formulējumu, proti, ka mēs eh, runājam economic governance, eh, nevis runājam par pasaules ekonomisko fórumu. Tātad mēs runājam par global economic uh, governance, kas ir iekļaut Eiropas Savienības pārvaldības struktūrā. Tā bija galvenā doma, par ko mēs diskutējām. Proti, ka G20 ir uh, jātīst jaunas struktūras, kas labāk uh, sasaistītos ar ekonomisko pārvaldību. Pašreizējā formulējumā tas nav tā formulējums formulēts. Ja mēs vēlamies uh, veikt grozījumus formulējumā, mums par to ir jāvienojas pirms plenārsēdz. Īsnībā tas priekšlikums satura nekādā veidā nemaina. Vienīgais jautājums, kas joprojām ir neatbildēts, ir tāds, ka trūkst 17b, bet par to ir jābalso blokā. Un vispārējais jau ir iekļauts balsojuma sarakstā. Sirsnīgi paldies! So, also, dann kommen wir jetzt endlich zu... Kolēģi, nu tad beidzot varam ķerties pie balsošanas. No sākuma e, veiksim tādu testa, izmēģinājumu balsojumu, lai redzētu, vai visa tehnika funkcionē un lai varam pārliecināties, e, ka nav e, šeit neviena kolēģa par daudz zālē, kas mēģinātu balsot e, nesankcionēti. Tā, varam sākt balsot, kuram līdzi nav balsošanas kartiņas. Svobodas kungam nav līdzi kartiņas. Labi, mēs jūs pierakstīsim. Mēs to atzīmēsim. Beidzam balsot. Jā, bet we wanted to know whether uh, the group... How many do we have in total? Er Na doch, zeigt an. Okay, ich würde vorschlagen... Kollegi, Tātad balsosim ceļot roku, bet eh, ja būs eh, problēmas saskaitīt balsis precīzi, tad nobalsosim elektroniski, bet beigās balsosim par eh, visu ziņojumu, un tas nebūs personālais balsojums, bet vienkārši elektroniskais. Tātad bloka ziņojums, kompromiss package without konkrētajiem pantiem, tātad kompromiss paketi. 5A jauns, tas ir papildus labojums un vēl 20. punkts. Kurš par? Pret? Kas pret? Vai kāds atturas? Nē. Tomēr viens kolēģis atturas. Labi, piezīmējam to. Ceturtais kompromiss uh, eh, punkts. Wer ist dagegen? Kas par? Kas pret? Atturas? Kompromis 8. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 9B jauns. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromis 13. Alde grupa pieprasījusi dalīto balsojumu. Pirmais balsojums. Pirmā daļa. Tātad kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Otrā daļa. Pārējais teksts. Kas par? Pret. Enthaltungen. Atturas. Pieņemts ar lielbalstu pārsvaru. Paragrāfs 17a jauns. Piecas atsevišķas daļas. Pirmā daļa. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemta. Otrā daļa. Par. Pret atturas pieņemta. Trešā daļa par, par, pret, atturas. Kolēģi, vajadzētu pārbaudīt elektroniski. Nav īsti saprotams, uh, kāds ir iznākums. Lūdzu, sākam balsot elektroniski. Die, der Wahl, die Wahl ist geschlossen. Beidzam balsot. 24 kolēģi par, 16 pret, pieņemts. Ceturtā daļa. Pēdējā daļa pieprasa izvairīties no tirzniecības barjerām, kas par pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski, nobalsojam elektroniski, sākam balsot. Seinfeld. Schlossen. 25 dafür, 15 dagegen. 25 par 15 pret pieņemta. Piektā daļa, kas par? Pret. Atturas. Pieņemta. 19. punkts. Divās daļās. Pirmā daļa bez vārda brīvs. Kas par? Pret. Atturas pieņemta. Otrā daļa. Par. Pret atturas pieņemta. 21. punkts ar labojumu. Mēs sākumā balsosim par labojumu. Identisks ar ceturto daļu balsojumu sarakstā pieprasa G20 valstīm pieņemt globālu un koordinētu uh, politiku, lai varētu garantēt ilgspējīgu izaugsmi. Pieprasa uh, uzlabot leģitimitāti, atskaitīšanās spēju un tā tālāk, lai varētu uzlabot uh, atbildību uh, demokrātiskākā veidā. Kas par? pret, atturas pieņemts. Divdesmit septiņi C. Divas daļas. Pirmā daļa. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemta. Otrā daļa par. Pret atturas. Kolēģi, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot elektroniski par 27C otro daļu. Vierundzwanzig 24 balsis par 17 pret pieņemta. 29D. 29D arī divās daļās. Par vārdu essential būtisks. Kas par? Pirmā daļa. Pret? atturas pieņemts. Otrā daļa, kas par pret noraidīta. Kompromiss foršāk 34. 34. kompromiss. 4. ievilkums, kas par pret pieņemts. 14 jauns, kas par pret atturas pieņemts. 37. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Kompromiss 37 AA jauns. Tas ir jauns kompromiss. Un e, balsojums pa daļām. Trīs daļās. Pirmā daļa bez otrās un trešās daļas. Kas par? Pret. Atturas pieņemta. Otrā daļa par vārdu great. Kas par? pret, at, pieņemts. Trešā daļa, kas par, pret, atturas pieņemta. 37a, kas par, pret, atturas pieņemta. 38. kompromiss, divās daļās, pirmā daļa, kas par, pret, atturas pieņemta, otrā daļa par, pret, atturas. Pārbaudīsim. Lūdzu, balsojam elektroniski par otro daļu. 16 dafür, 21 dagegen. 21 dagegen abgelehnt. 21 kolēģis pret noraidīta. 41. kompromiss. Divas daļas. Pirmā daļa par harmonizāciju. Kas par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Apgalēt. Noraidīts. Otrā daļa. Jā, jā, es komme zur, zum EVP Alternativvorschlag. Tautas partijas priekšlikums. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemta? Dann ist das alles gut, ne? Jetzt kommt das alles hier. Ja. Zweiter Teil. Da, Herr Wosch. Um, ähm, simplement pour uh, vous indiquer, monsieur le tikai gribēju norādīt jums priekšsādātāji, tā kā mēs balstājam par tautas partijas alternatīvas, alternatīvo tekstu pirmo daļu 41. punktā, tad vajadzētu koriģēt balsojumu sarakstu un teikt, ka 41. A jauns līdz ar to atkrīt, jo tas ir tieši tas pats teksts.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 priekšādātāji. Mēs jau, protams, varam balsot par otro daļu, tas jau mums neliedz balsot par otro 41. punkta daļu. Priekšādātāji. Par otro daļu 40. Jā, 41. punktu otro daļu. Absolutely, yeah. with two, with two split. Yeah. Oh. Jā, Ar balsojumu pa daļām. Divas daļas. Jā, jā, pilnīgi taisnība jums. Ok. Also, zweiter Teil. Otrā daļa. Ja, ja, ja, ja. Tschüss zusammen. Müssen Sie, Herr Klin, Sie müssen sagen. Scheiße. Leise. Ist okay? Gegenstimmen? Kas pret? Atturas pieņemts. Otrā daļa par vārdu mandatory, obligāts. Kas pār šo vārdu? Pret. Atturas. Noraidīts ar lielu balsu vairākumu. Trešā daļa par nodokļiem. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīta. Ceturtā daļa, kas par? Pret pret atturas pieņemta. Eh, Līdz ar to vairs nav jābalso par 41a. Tagad 42. pirmā daļa. Kas par? Pret. Atturas pieņemta. Otrā daļa par. Pret. Atturas pieņemta. 43. par. Gegenstimmen. Pret atturas pieņemts. 43b divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemta. Second part. Otrā daļa. Dafür. Par, pret, atturas pieņemta. So, jetzt kommen wir zu Paragraph 44. 44, trešais ievilkums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 44a. 44a jauns un 44b jauns. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 45. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 46 par. Pret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 52 kopā ar 56. Par. Pret. Atturas pieņemts. 57. Vairākās daļās. Pirmā daļa. Par. Pret. Atturas pieņemta. Otrā daļa. Par. Pret. Atturas. Aber es ist angenommen. Man izskatās, ka pieņemts, bet pārbaudīsim labāk elektroniski. Sākam balsot elektroniski par otro daļu. Stimmabgabe geschlossen. Beidzam balsot. 25 balsts par 17 pret pieņemts. 4, 58 par pret atturas pieņemts. 59 divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas pieņemta. 59a par pret atturas pieņemta. 59b par pret atturas pieņemta. 62a tur ir labojums ar jaunu priekšlikumu. Un sākumā balsosim par šo labojumu. Jūs jau esat ar to iepazinušies. Par to balsojam sākumā. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Līdz ar to nav jābalso par citiem priekšlikumiem. Apsvērums FB. Kas par? Pret? Atturas? Pārbaudīsim. Man šķiet, ka pieņemts ar nelielu pārsvaru, bet tomēr pārbaudam. Sākam balsot elektroniski par FB. Laika šlasen. Beidzam balsot. 24 balss par, 14 pret pieņemts. Apsvērums EB jauns, pirmā daļa. Kas par? Pret. Atturas pieņemta. Otrā daļa par. Pret atturas pieņemta. Trešā daļa par pret atturas pieņemta. Äh, jetzt kommen wir zu dem Teil, auf den Pervanche vorhin schon eingegangen. Tagad balsosim par to, ko mums jau izklāstīja Pervanša. Tātad, Pervanš, lūdzu, tev vārds. Moi, je vous demande de ne pas Es gribētu nedodot dautošanai 126, 127, 313, 421 un 14, jo tie pilnīgi noteikti skaidri ir iekļaut kompromisos. Nu, pirmais piemērs - 126. Paskatāmies uz tekstu un salīdzinām to ar 29. D, ko jau apstiprinājām, pieņēmām. Es saprotu, ka parlamentāriešiem bieži patīk teikt savu sakāmo divreiz, bet tas šoreiz ir jau iekļauts, un es domāju, ka arī balsojuma sarakstā vajadzētu attiecīgi atspoguļot. Vēru, eh, kods... Kolēģi, es labprāt vēlējos dzirdēt, ko varētu teikt mūsu politisko grupu koordinatori. Tātad 127. grozījums Balčītis kungs. No kuras politiskās grupas jūs esat? Sanacīsis Gulārds. Tas entscheiden wir, jā. Aber... Äh, Gulārs kundze. Tas ir erste. 27. Balčītis kungs. Mais 127 aussi, non? D'accord. Ok. 126. 128. vispirms tad. Ula. Herr Vanš, wir können damit leben, dass wir das nicht abstimmen. Nu, Pērvanš, mēs varam arī par to nebalsot. Ja jau nu, tas tev padarīs priecīgāk, mums arī būs liels prieks. Amblāk, jā. Yeah. No, no, no, es jau. Nu kā? Blackboard, except. Svi... Jā. 313. Margājo un Otmār. Tātad jūs varat piekrist, ka mēs nebalsojam par šo grozījumu. Okay. Runātais, diemžēl, runā bez mikrofona. Necessarijas. Ja tas nepieciešams, jāsaka Karas kungs. Uh, Sēžu Koferātī. Uh... Koferātī. 421. Nebalsojam, jā, nebalsojam. Un kas vēl paliek Paskāla? 14. Priekšsēdētājs saka, itāļu valodā nebalsojam, nebalsojam, bet tagad būs liels balsojums par visiem pārpalikušiem grozījumiem. 34. par pret atturas noraidīts. 35. par pret atturas noraidīts. Bet mēs nebalsojam vairs blokā, nav vairs iespējams. 36 par pret atturas noraidīts. 45. par pret pret atturas noraidīts. 74. par pret atturas noraidīts. 90. par pret atturas noraidīts. 124. par pret atturas noraidīts. 125. par pret atturas noraidīts. 127. par pret atturas noraidīts. Pazdīvīti. <laughs> No, no, no, SAL e doesn't agree in block. No, no. Viņš nepiekrita balsot blokā 133. par pret atturas noraidīts. 227. par pret atturas noraidīts 252 par, pret atturas noraidīts 274 par, pret atturas noraidīts 275 par, pret atturas noraidīts 300 par, pret atturas noraidīts 313 par, pret atturas noraidīts 367 par pret atturas noraidīts, 382 par pret atturas noraidīts, 395 par pret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 atturas noraidīts, otrais par pret atturas noraidīts, devītais par pret atturas noraidīts, piecpadsmitais par pret atturas noraidīts, sešpadsmitais par pret atturas noraidīts, 18. par pret atturas noraidīts, 21. par pret atturas noraidīts, 25. par pret atturas noraidīts. Tagad balsosim par visu grozīto ziņojumu projektu, darīsim to elektroniski. Sākam balsot. Hat jeder abgestimmt? Vai visi ir paspējuši nobalsot? Jā, beidzam balsot. 31 balss par, 9 pret, 2 kolēģi atturējās. Pieņemts per vanša. Das, ah, jā, jā, Entschuldigung, Hannes Svoboda kommt dazu. Hannes Svoboda, viņš arī jāpieskaita, jo viņam nav balsojuma kartiņas. Tā tad īsnībā 43 balsoja, 32 par, 9 pret per vanša. Vēlējos uzteikt tevi par tik labu darbu. Ole. Thank you. I... Jā, paldies. Es vēlējies izteikt savu cieņu. Uh, referentiem tiešām ir ļoti smagi strādājis. Mēs atbalstījām gal galā šo ziņojumu, bet man ir jāatzīst. Par, runājot par 57. punktu, mums nebija ar to viegli, jo man, nu, es nedomāju, ka mums būtu jārunā par Eiropas Savienības budžeta uh, celšanu šī brīdī, bet, nu, mēs tomēr piekritām. Priekšsēdētāji, Karas kungs, es vēlējos pateikties visiem, kas uh, palīdzēja rast konsensusu un vienprātība vienkā, bija viens no priekšnosacījumiem, lai mēs vispār uh, varētu veikt šo uzdevumu. Mēs nevaram kapitulēt vispārējā noskaņojuma priekšā. Mums ir jāraugās nākotnē Un daži no priekšlikumiem noteikti e, nebūs īstenojami tuvākajā laikā, bet mums jau ir jāsāk e, darīt kaut kas, jāatrod piedurkums un jāstrādā. Manā politiskajā grupā mēs arī runājam par e, to, kas ir veicams tuvākā laikā un kas tālākā nākotnē, un, protams, tas radīja zināms priedzi runājot par budžetu. Sure komitejā mēs teicām, uh, ka ir nepieciešams adekvāts budžets, tātad atbilstīgs budžets mūsu izaicinājumiem, ņemot vērā mūsu politiskos mērķus un monetāros mērķus. Mums, protams, ir jāveic arī sagatavošanās darbi. Un ņemot vērā mūsu komitejas pienākums un uzdevums un to, kā mēs uh, Eh, sazināmies ar pilsoņiem, mēs nedrīkstam uh, domāt kaut kādās šaurās kategorijās. Mums ir jārūpējas par Eiropas Savienības tālāku integrāciju. Un, protams, eh, mums neizdevās par to vienoties vienkārši, protams, bija viedokļu atšķirības, bet ir ļoti labi, ka mēs esam uzņēmušies šo so uzdevumu veikšanu un mēs norādām, ka Eiropas Savienības nākotne nav atkarīga no kaut kādiem politiskiem strīdiņiem, bet eh, gan, ka mēs esam gatavi turpināt eh, integrācijas procesu. Paldies! Grazie, prezidente! Volevo anch'io ringraziare. Paldies, priekšsēdētāji! Es arī vēlētos vispirms pateikties Spērvanšai par to milzu darbu, ko viņa paveikusi, un pateikties arī maniem kolēģiem pāriem koordinātoriem. Es domāju, ka rezultāts pie kāda mēs esam nonākuši, ir ļoti svarīgs, un mēs to esam paņā, panākuši arī pateicoties jūsu viedējai vadībai priekšsēdētāja kungs. Ko es vēlētos uzsvērt? Ir jābūt pēctecībai, un es domāju, ka tā šeit ir ievērota attiecībā uz mūsu idejām, tas būtu jāturpina vidusposma, tātad starp vidusposmu ziņojumu un šo galīgo variantu, es domāju, ka to mēs esam noturējuši. Mēs esam veltījuši gandrīz divus gadus uh, diskutējot savā starpā, un beig beigās mēs esam nonākuši pie galīgā varianta, un tas būs ļoti noderīgs citām komitejām, kuras uh, to varēs pārvērst tālāk par uh, saistošu regulu. Protams, ka es saprotu, kad mēs vienojamies par kompromisiem, šie te kompromisi jau pēc definīcijas nozīmē, ka katrs no mums ir uh, atteicies uh, no kaut kā. Un beigu beigās eh, tiek izveidots tāds kopsavilkums, kas ir vislabākais iespējamais, un kompromiss gal galā ir kompromiss, un bet eh, tas jau nav arī kaut kāds tāds eh, ļaunprātīgs akts, eh, tas ir nepieciešams instruments, un tas ir ļāvis mums nonākt no tā stāvokļa, ar kādu mēs sākām, līdz tam, kādā esam šobrīd. Es ceru, ka citas komitejas varēs to izmantot, stiprināt un virzīt tālāk un attīstīt tālāk šīs idejas, kas ir iestrādātas mūsu ziņojumā. Taču uz šo brīdi Es domāju, mēs esam nonākuši pie ļoti interesanta punkta. Mēs visi esam strādājuši ar apņēmību un ļoti godīgi esam risinājuši un piekrituši tiem, kas domā savādāk. Lielas paldies! Es vēlējos tikai uh, paust savus vēlmes pašā noslēgumā. Es domāju, ka mēs esam pietiekam daudz sarunājušies, sarunājušies ar dažādām iesaistītajām pusēm, ar dalību valstu pārstāvjiem, ar parlamentāriešiem no dalību valstīm, un mēs jūtām, ka daudz ir tā ļoti kritiski noskaņot pret Eiropas Savienību, bet no otras puses daudz vēlas, lai šis Eiropas projekts tomēr vainagotos ar panākumiem. Un es vēlētos, lai visi kas ir iesaistīti šajā projektā, tajā skaitā no mūsu komitejas, ņemot vērā šo ziņojumu, uh, varētu strādāt kā tādi Eiropas idejas vēstnieki, gan uh, sazinoties ar pilsoņiem dalību valstīs, gan ar parlamentāliešiem dalību valstīs, lai varētu veikt savu ieguldījumu, pārliecinot uh, dalību valstu deputātus atbalstīt turpmāku ES integrāciju, jo bez nacionālo parlamentu atbalsta mēs daudz ko nevarēsim sasniegt. Un vēl runājot par šādu skeptisku attieksmi, ļoti daudzi uzskata, ka Eiropa varbūt nu, nav cietusi sagrāvi, bet ir iekļuvusi zināmā strupceļā. Tieši tādēļ mums vajadzētu arī šos cilvēkus pārliecināt, ka ir nepieciešams vairāk Eiropas. Hans Dietrichs Genčers, es domāju, daudz no jums viņu pazīst, tas ir kādreizējais Vācijas ārlietu ministrs. Viņš bija ļoti aktīvs Eiropas idejas aizstāvis un apmēram pirms trim nedēļām viņš ir uzrakstījis rakstu, uh, kura virsraksts bija Mums ir nepieciešams vairāk Eiropas. Es domāju, viņš ļoti precīzi, viņš burtiski kā ar āmuru naglai uz galvas ir uzsitis, izsakot to, kas daudziem mums atrodas mēles galā. Un es domāju, ka Genšera kungs ļoti precīzi ir atspoguļojis eh, to, kas mums ir nepieciešams, un mēs to varam uh, vēl šo izteikumu apaudzēt ar tādu lielāku vai tādu spēcīgāku miesu, un tie, kas saka, ka mēs prasam vēl vairāk un ka mēs uh, varbūt esam tādi dīvainīši, jo mums nav likumdošanas varas, bet eh, īstenībā mēs varam panākt ļoti daudz. Uh, Un, protams, mēs varam nākt klājā arī ar saviem paziņojumiem, mēs to mēģinājām, un es vēlējos pateikties visiem kolēģiem, kas līdzdarbojās. Un, protams, kompromiss ir kompromiss, un kompromiss jau nekad uh, nepadarīs laimīgu pilnīgi ikvienu, bet uh, tā ir kompromisa daba, ka tas zināmā mērā ir uh, tāds lēmums, kas ļauj visiem labāk justies. Un tagad sāksim fotografēšanās sesiju. Gute, komm. Kollegen un kolēģi. Dargie kolēģi, Pērvanšai ir tiesības kā referentē vēl teikt noslēguma vārdus. Pērvanš, tu esi dernier mot. Priekšādātāji. Es, protams, saprotu, cik ļoti svarīgs ir visu darbs, to arī gribēju atzīmēt un gribu atzīmēt arī visu politisko grupu ieguldījumu. Un kā referente šai komitejā tīri personīgā kārtā gribu pateikties visiem, kas līdzdarbojās. Gan jums priekšādātā, gan visiem koordinatoram, gan visiem mēnu referentiem par to labo sadarbības garu, kurā varējām īstenot savu mandātu. Es domāju, ka tajā brīdī, kad sākām darbu, mēs pat neiedomājāmies, cik milzīgi būs tā krīze, kurā bijām ieslīdējuši. Un lūk, tikai šī darba pēdējā daļā mēs eh, beidzot sapratām, cik milzīgi liela politiskā dimensija piemīt šai, šai krīzei. Un tāpēc mums, eh, Eiropas parlamentāriešiem, bija jāmobilizējas, lai turpinātu šo Eiropas Savienības dibinātāja tēva aizsākto darbu. Mums tika izveidots arī šis interneta dokuments, kas tiks, būs pieejams pilnīgi visiem. Un es domāju, tas ir ļoti realistisks savā saturā un ļoti labi atspoguļo realitāti, tur ņemot vērā gan padoms, gan komisijas nostājas. Domāju, ka esam nonākuši pie vienprātības Jo pirmajā ziņojumā mēs jau definējam to ietvaru, kādā veidā Eiropai vajadzētu izkļūt no krīzes, un šodien, lūk, mēs jau precīzāk definējam tos instrumentus, vienlaicīgi nemainot jau izstrādāto stratēģiju un uh, nebūt, neietekmējot citu komiteju kompetencē esošos jautājumus. Bet priekšsēdētāji ir viena lieta, pie kā gribētu atgriezties, un tā ir svarīga mūsu iedzīvotājiem, viņu ikdienas dzīvoja, respektīvi šī nepieciešamība pretoties populismam. Un tas nozīmē, ka, kad ziņojumā mēs sakam, lūk, esam pilsoņu rīcībā, ka esam, esam gatavi kalpot viņu cerībām un e, mērķiem, tad atcerēsimies, ka tā tam arī jābūt. Mēs neesam finanšu tirgus rīcībā, mēs nekalpojam finanšu tirgumu, ne, mēs kalpojam iedzīvotājiem. Jo, nu, nu jau vairāk kā trīs gadus pēc krīzes aizsākšanās pilsoņiem nerata rodas iespējas, ka mums ir citas lietas, kas ir svarīgākas, un ka tie, kam mēs pirmām kārtām pakalpojam, lūk, ir finanšu tirgi, finanšu tirgus operātāri un nevis iedzīvotāji kas joprojām piedzīvo tādas lietas kā enerģijas cenu pieaugumi, ar vien lūk, palielinās apkurs cenas, un uh, cil, tieši iedzīvotāji ir tie, kas zaudē darbus. Un tādu arī vēstu mums vajadzētu nodot sabiedrībai, un ceru, ka šo ziņojumu mums tas būs arī izdevies, un ka rīt mēs šo darbu arī pēc balsojuma plenārsēdē pilnīgi noteikti turpināsim. Paldies priekšādātāji! Lieliski, ka, lūk, pusotru stundas laikā esam varējuši šo pusotru gadu darbu arī pabeigt wir machen. Ja. Uh, colleagues, I've just learned that our... Kolēģi, es tikko uzzināju, ka mūsu fotogrāfs ir aizgājis, viņš nevarēja sagaidīt, viņam bija kāda cita tikšanās, bet es domāju, ka mēs atradīsim fotogrāfu arī Strasbūrā, tā kā. Nē, viņš tomēr nāk atpakaļ. Pagaidiet, lūdzu, 5 minūtes.